2020. gada mērķos, un, šā, un invalīdus nedrīkst nekādā gadījumā izslēgt no, no izglītības programmām, kas paredzētas bērniem. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk darba kārtībā skatīsim Elizabetes Jēglas ziņojumu. Sieviešu nozīme lauksaimniecībā un lauku apvidos. Došu uzreiz vārdu referentē uz četrām minūtēm, lūdzu. Dank, Frau... Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Kā parlamenta referente, kas ir gatavojuši šo iniciatīvas ziņojumu, es nospriedu konkrētu, konkrētu mērķi, proti uh, organizēt pēc iespējas plašākas debates un uh, padarīt šo sieviešu lomu uh, lauksaimniecībā daudz redzamāku. Viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir parūpēties par cieņpilniem dzīves apstākļiem uh, neatkarībā no dzimuma visos lauku reģionos un izvairīties no diskriminācijas, lai cilvēki joprojām vēlētos palikt laukos un redzētu um, šajā darbā arī perspektīvas un iespējas. Pēdējo gadu laikā tika runāts par lauksaimniecības attīstības uh, nestajiem augļiem augļiem, bet nākotnē mums vajadzētu padomāt par tādā, tādiem reģioniem, kas būtu dzīvot spējīgi. Protams, mums ir jāpadomā par uh, jaunām stratēģijām, ir jāpiedalās visiem spēlētājiem. Mums ir jāpadomā arī par sieviešu potenciālu lauku reģionos, un tas ir attiecīgi jāizmanto. Gūtā pieredze norāda, ka dzīves kvalitāte un ekonomiskie rādītāji daudzos reģionos ir uh, nākuši pateicoties arī sieviešu iesaistību iesaistēji. Pēdējo gadu laikā mēs esam pieredzējuši, ka pateicoties eh, sieviešu virzīto projektu atbalstam, ir iespējams eh, panākt eh, uzlabojumu daudzās dzīves jomās tieši lauku reģionos. Mēs vēlamies panākt labāku atbalstu no otrā pīlāra politikas un arī ņemt vērā citu projektu īstenošanu. Jāņem vērā, ka lauksaimniecībā sievietes ir darījušas ļoti daudz. Uh, Viņas ir darījuši ļoti daudz, lai uh, tirgu diversificētu, lai lauksaimniecības nozare vairāk piemērotos tirzniecības prasībām. Uh, Lauksaimniecības uzņēmumi piedāvā uh, inovatīvus produktus un pakalpojumus un papildus jau uh, pamata uh, uzdevumiem vai tādai pamatjomai, kas ir uh, pārtiks produktu ražošana. Mēs runājam par konkrētām iespējām. Uh, sievietes lauksaimniecības jomā var ļoti daudz darīt un tas ir jāatbalsta. Sieviešu daudzveidīgā profesionālā kompetence, viņu sniegums un uh, prasmes ir jāņem vērā un tas ir jādara biežāk un vairāk. Sievietēm ir arī jāpiedāvā labāka piekļuva visiem lauksaimniecības dzīves resursiem. Lauksaimnieces arī vēlas, lai viņas var uh, piedalīties lēmumu pieņemšanā, uzņemties nozīmīgākus pienākumus, un tādēļ jādomā par uh, sieviešu kvotu lauksaimniecības uh, kolēģijās. Uh, Protams, ir jāpadomā arī par sociālo aizsardzību šīm sievietēm. Pēc intensīva dialoga mēs lauksaimniecības komitejā varējām pieņemt šo uh, ziņojumu un tikai viens deputāts balsoja pret. Uh, Vakardien, rītdienas balsojumā plenārsēdē eh, nav iesniegts neviens grozījums. Tas pierāda, ka mēs esam raduši patiešām ļoti veiksmīgu kompromisu, ko atbalsta visas politiskās grupas. Vienbalsība šim ziņojumam piešķirtu nepieciešamo svaru. Uh, lai eh, tas komisijas acīs un padomas acīs rastu nepieciešamo uh, cieņu un atbalstu. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem un kolēģiem, it sevišķi ēnu referentiem par izcilo, nu dienu izcilo sadarbību. Uh, paredzētās diskusijas eh, par KLP pēc 2013. gada nedrīkst atstāt novērtā sieviešu lomu lauksaimniecībā un lauku reģionos. Esmu pašpaļāvības pilna, ka šis ziņojums radīs nepieciešamo fundamentu turpmākām diskusijām un tiks ņemts vērā arī vedot sarunas par eh, nākamo finanšu plānu. Paldies par uzmanību! Grazie. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Magines skundz pirmā lūdzu. Paldies priekšādātāji. Gribu pateikties Ieglas kundzei par lielisko paveikto darbu pie šī ziņojuma un paldies, paldies arī par to, ka viņi turpina strādāt šajā jomā nu jau vairākus gadus, kopš viņu pazīstu. Es tiešām gribu izteikt komplimentus viņas darbam un to apliecina tas, ka nav nekāda grozījuma iesniegt par šo ziņojumu. Gribu vērst uzmanību uz vairākiem punktiem Piemēram, atzinīgi vērtēja ceturto punktu, kur tiek runāts par adekvātu budžetu lauksaimniecībai kopumā. Tāpat atzinīgi vērtē arī desmito punktu, kur runāts par jaunām tehnoloģijām lauku apvidos un nepieciešamību paplašināt platjoslas internetu pakalpojumus. Es domāju, ka ceturtais punkts ir īpaši svarīgs, tāpēc, ka sievietēm jābūt atbilstīgi pārstāvētām politiskās, ekonomiskās un sociālās struktūrās. Uh, arī lauksaimniecības sektorā tā, lai lēmumu pieņemšanas procesi notiktu gan sieviešu, gan vīriešu perspektīvas ņemot vērā. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi un domāju, ka uh, lauku, lauksaimniecības organizācijas sejas pārsvarā tomēr šobrīd ir tikai vīriešu sejas. Un es domāju, ka šis jautājums mums ir jāskat tuvāk. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka komisijai vajadzētu apzināties, ka problēma uh, starp zemniecēm, sievietēm, zemniekiem, vīriešiem ir tāda, ka nav pieejamība kapitālam un atsevišķi lauksaimnieki, piemēram, mēģina reformas tā kā uzmanības zīmnieču reformu rezultātu, un e, rezultātā var gadīties, ka viņi tomēr nu, veiks kaut kāds izdevums, kas pēc tam izrādīsies neataisnot, un nu, tas radīs tālākas problēmas. Paldies, saka priekšsādātājs, tālāk tik Kaukundze. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Liels paldies priekšādātāji, paldies komisārs Kundze. Um, galvenais lauku reģionu sieviešu problēma, problēma saistīts ar to, ka nav darba vietas, īpaši attiec uz vecāku gadagājumu sievietēm. Tā rezultātā pastiprinās nabadzība, eh, ir bērni, kas ir viņu aprūpē, un tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, lai sabiedrība laukos varētu vispār pastāvēt eh, lauku reģionos sabiedrības, sabiedrības dzīves apstākļi ir ļoti uh, neveiksmīgi. Tas ir atkarīgs un uh, ir vajadzīgs pastiprināt lauksaimniecību, lai reģioni varētu pastāvēt. Bet trūkst pašpamat struktūru, trūkst mm, tādu politisku struktūru, kas ļautu, piemēram, nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus lauku reģionos. Mums nepieciešams eh, respektēt tās saistības, ko esam uzņēmušies, piemēram, attiecībā uz eh, internetu pakalpojumu nodrošināšanu laukos. Laukos tomēr šobrīd viss notiek eh, ģimeņu saimniecībās, un tās ir tās, kas var radīt papildus darba vietas tam ir tie cilvēkam jāspēj apvienot gan profesionālu dzīvē ar privāto dzīvi, gan turklāt vienlaicīgi spēt izdzīvot ar to, ka viņi dzīvo laukos. Paldies, saka priekšādātāja. Tālāk nākamā runātāja. Harkins kundze. Paldies priekšādātāji. Atzinīgi vērtēju šo ziņojumu, ko sagatavos Jeglas kundze un darīs to sa savlaicīgi. Paldies viņai arī par sadarbību. Nedaudz apzinās, ka 42% no tiem, kas regulāri strādā lauksaimniecības sektorā, ir sievietes. Un, eh, un jāsaka, katra trīs no desmit mājasemniecībām ir sieviešu, eh, šādām semniecībām, lauksemniecībām ir sieviešu rokās. Uh, Viņām ir eh, jāpalīdz sasniegt Eiropai kopā 2020. gada stratēģijas mērķi, kas paredzēta tieši lauksaimniecības jomai, un tāpēc laukos ir vajadzīga piekļuva visādi veidi sabiedriskiem pakalpojumiem, kas ļauj sievietēm tur palikt. Te runāja gan par veselības aprūpu, gan par izglītības pakalpojumiem, tāpat arī transporta pakalpojumiem, kā arī internetu. Ir ļoti svarīgi, lai visi šie pakalpojumi nav vērsti visus tirgus izdevīgumu, bet gan uz to, uz to pieejamību. Un tas palīdzēs sievietēm turpināt strādāt šajā jomā, tam jānodrošina arī attiecīgas pensiju iemaksas izmaksas un tam līdzīgi. Turklāt jāveicina arī sieviešu komercdarbības praks, e, prasmes. Un tas jādara vispārēji, tas jādara gan vietējā, gan reģionālā līmenī, turklāt arī lauksaimniecības organizācija ietvaros. Tam visam būs ļoti būtiska ietekme uz e, sieviešu lomu, e, nākotnes lomu lauksaimniecībā. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Ferēras kundzei vārds lūdzu. Obrigado, senhora Presidente. Ferēras kungam, paldies. Sieviešu situācija lauksaimniecībā, īpaši laukos, ļoti labi atspoguļo to, cik briesmīgā krīzē ir nonākušas pat pašreizējās politikas, kā piemēram kopējā lauksaimniecības politika. 42% no lauksaimniekiem Eiropā ir sievietes, un vairākums šo sieviešu strādā ģimenes saimniecībās. Tieši tāpēc tās īpaši e, smagi skar. tas, ka šobrīd daudzām, eh, daudz ģimenes saimniecības tiek likvidētas, tiek likvidēti mazie uzņēmumi, un tas notiek tieši KLP darbības rezultātā. Tās turklāt ļoti smagi skan, skar arī bezdarbs un nabadzību, un visu šo situāciju tiešām tikai vēl pasliktina arī šīs politikas, kas vērstas pret sociālo aizsardzību tagad pēc finanšu krīzes. Nedrīkstam tikai mm, runāt skaistus vārdus, bet beidzot jāķers arī pie darbiem, un sieviešu loma laukos ir jāuzlabo, ir jārespektē sievietes, ir jāpalīdz viņām, ir jāspēj viņas stiprināt viņu rīcību, piemēram, nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus, veselības aprūpi. Uh, Eh, un cita veida pakalpojumus. Tāpat laikā nodrošinot arī tādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas, eh, jo, jo citādi nonāksim tikai pie tā, ka cilvēki vēl vairāk aizplūdīs prom no laukiem un dosies uz pilsētām. Paldies! Un tagad Nikolais Kaukungs. Paldies, priekšādātāji! Manuprāt, šī ziņojuma pati galvenā zaļa ir saistīta ar eh, dzīves līmeni laukos, un par to arī vēlos komentēt. Protams, pastāv arī dažādi veidi fondi, kas, piemēram, vērsti uz ciematu attīstību. Jāsaka, šeit ir jā, jāspēj tomēr nodrošināt vēl lielāks finansējums tā, lai tiešām iedzīvotāji varētu laukos palikt un lai varētu samazināt šīs milzīgās atšķirības starp dzīvi laukos un dzīvi pilsētā. Uh, Otrām kārtām vajadzīgs nodrošināt, lai arī jaunajās dalībvalstīs notiktu pamat infrastruktūra modernizēšana. Eh, šīm infrastruktūrām jāpaliek laukos, lai nodrošinātu cilvēks ar pakalpojumiem. Un trešām kārtām jāņem vērā arī sabiedrības novecošanās, kas īpaši skar lauksaimniecības jomu. Ir vajadzīgs tādas programmas, kas ļautu atbalstīt, piemēram, arī jaunos lauksaimniekus, kas ļautu viņiem veidot savas saimniecības laukos no jauna. Paldies! Paldies, paldies, saka priekšsādātāji, un pēdējais runātājs brīvā mikrofona ietvaros Tačils kundze. Paldies, priekšsādātāji! Gribu pateikties Ieglas kundzei par ziņojumā pausto pieeju. Es domāju, ka sieviešu lomas atzīšana lauksanniecībā ir ārkārtīgi svarīgs solis. Tas ir jāatzīst arī ņemot vērā, cik lielā mērā uh, šīs sievietes darbojas dažādos sektoros laukos. Tās visvairāk skan, piemēram, arī atstumtība, nabadzība laukos, un tāpēc ir vajadzīgi pavisam efektīvi pasākumi, kas ļautu nodrošināt sievietēm vienlīdzīgas iespējas lauksaimniecībos, tam jābūt pamatmērķim kopējā lauksaimniecības politikā. Ir jāuzlabo sieviešu dzīves apstākļi laukos, pārliecinoties, ka tām ir piekļuvas, pie, piekļuva izglītībai, eh, arod izglītībai, tālākai mūža izglītībai un arī daudziem citiem eh, infrastruktūras pakalpojumiem eh, gan viņām, gan viņu ģimenēm vienlīdzīgai, vienlīdzībai jābūt pilnībā īstenotai lauku reģionos. Un tam, jā, tam, jā, tam jātiec ne tikai uz sievietēm, kas strādā konkrēti lauksaimniecību, bet arī, kas strādā cita veida sektoros laukos. Grazie, la parola la komisārija Rēdinga. Paldies, un tagad došu vārdu komisārai Rēdings kundzei, lūdzu. Priekšsēdētāji, vispirms es gribētu pateikties referentei un uh, agrī komitejas deputātiem, jo uh, Es domāju, ka šī tēma ir ļoti svarīga, par ko patreiz eh, runājam, un komisija ļoti labi apzinās, cik svarīgu lomu sievietes spēlē lauksaimniecībā un lauku apvidos, un tādēļ esam šo aspektu iestrādājuši arī lauku attīstības politikā. Um, lauku attīstības regula aicina atbalstīt, eh, piemēram, eh, mikro uzņēmumu veidošanu, um, kā arī noietu uh, uh, meklēšanu un lauku attīstības politika arī paredz iespējas palīdzēt sievietēm apvienot uh, profesionālo un ģimenes dzīvi. Piemēram, uh, pasākumā, kas attiecas uz pamatpakalpojumiem, ir uh, paredzēts sniegt uh, atbalstu dienas aprūpas centriem, bez tām uh, vietējie transporta pakalpojumi un mazā, uh, mazmēroga infrastruktūras objekti arī var saņemt finansiālu atbalstu. Jāsaka, ka situācija ļoti atšķirīga šajā ziņā dalībvalstīs, gan kas attiecās uz iespējām, gan arī uz prasībām, kādas sievietes izvirza, un tādēļ politiķiem būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē situācija un jāpiedāvā pasākumi, kas ņem vērā specifiskās problēmas problēmas, ar ko saskarās eh, sievietes konkrētajā eh, apvidū. Piemēram, eh, dalībvalsts var izmantot finanšu plānošanu, lai izveidot garantiju fondus, lai sievietēm būtu vieglāk piekļūt kredītiem. Eh, sievietes varētu arī aktīvāk piedalīties līderu programmā, kur tās varētu realizēt savu potenciālu un uh, mobilizēt uh, attiecīgās teritorijas attīstības potenciālu. Komisija piekrīt, ka mums būtu nepieciešami labāki un detalizētāki dati par sieviešu situāciju atsevišķos reģionos un, un Tomēr izrādās, ka bieži ir grūti pārliecināt dalībvalsts par nepieciešamību sagatavot šādus datus, bet mūsu rīcībā uh, esošā statistika būtu jāanalizē um, atsevišķi pa dzimumiem. Un eh, mēs esam sagatavojuši arī progresa ziņojumu par strateģisko vadlīniju lauku attīstībai realizēšanu. Vēl viens svarīgs faktors uh, atbalstot sievietes uh, uh, lauksaimniecībā un laukos kopumā ir pieredzes apmaiņa. Un šeit gribētu aicināt izmantot esošos nacionālos sadarbības tīklus, lai varētu uh, mācīties no labākās pieredzes un būtu labi, ja vairāk sieviešu organizāciju un asociācijas izmantot uh, šos sadarbības tīklus, lai uh, sievietes varētu viena ar otru kontaktēties. Paldies! Paldies komisārs Kuncei. Diskusijas ir um, noslēgtas un mēs balsosim par uh, šo ziņojumu rīt pusdienas laikā. Tālāk nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir.